Kolleginnen un kolēģi. Darbie kolēģi, atvainojos, ka es nokavējos, bet man bija jauniešu, jauno ukraiņu parlamentāriešu grupa manā birojā, un viņi tagad ir um, aizgājuši citur, un mums bija ļoti interesanta diskusija par um, to, kā tālāk attīstās Mīnskas nolīgums un kā attīstās situācija reģionā. Uh, tur uz vietas. Es pats nedēļas nogalē biju Kijavā un tur tikos ar prezidentu un pārējiem. Mēs zinām, cik sarežģīti šiem cilvēkiem ir eh, īstenot reformas Ukrainā, vienlaikus atrodoties kara situācijā, bet mums ir jāliek uzsvars uz reformu turpināšanu. Mēs to visu apspriedām gan nedēļas nogalē, gan tagad, uh, uh, ka pa Eiropas parlamentā mums nav pieņemam tas, kas notika šodien ar Savčenko kundzi. Mēs nevaram pieņemt uh, spriedumu, jo tas ir politiski motivēts un nebalstās uz faktiem un uz juridisko patiesību. Un tāpēc, ja jūs man atļausiet, es gribētu protestēt pret šo spriedumu arī publiski tāpat kā to ir plānojis darīt mūsu parlamenta priekšsēdētājs un citi. Redzu, ka neviens neiebilst, tad tā mēs arī rīkosimies. Vai kāds eh, grib izteikties par darbu kārtību, neviens neiebilst, paziņojums jau sniedzu, tad tagad pārējām pie diskusijas ar uh, Sačevs kundzi, kur ir Burgārijas eh, parlamenta priekšsēdētāja un arī Dienvidu Austrumu Eiropas sadarbības procesa parlamentārās asamblejas eh, patreizējā priekšsēdētāja un arī parlamentārās asamblejas delegācijas priekšsādātājiem. Man ir liels prieks, priekšsādātājs Kons, ka šodien esat ieradusies pie mums. Mēs jau esam par to diskutējuši ar Eiropas padomas parlamentārās asamblējas priekšsādātāju un arī ar OECD un ODIR eh, pārstāvjiem. Un mūs ļoti interesē, lai starp Eiropas parlamentu un šo organizāciju būtu ciešāka sadarbība, jo īpaši saistībā ar eh, demokrātijas un institūciju attīstību mums ir jāapkopo spēki. Uh, katrs kaut ko dara, bet ir um, nepietiekami saskaņot mūsu rīcību. Es domāju, ka saprātīgi sadarot uzdevumus mēs ar mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem varētu panākt daudz vairāk šajās valstīs, kur tas ir svarīgi. Un tāpēc man ir liels prieks, ka šodien mums ir iespēja ar jums diskutēt. Un varbūt mums vēl pirms vasaras pārtraukuma vajadzētu norganizēt kopīgu tikšanos ar OECD um, parlamentārās asamblēs un uh, Eiropas padomas parlamentārās asamblēs priekšstādātāju, lai uh, vienotos konkrētāk par mūsu rīcību. Liels paldies, ka um, ieradāties ar mums un tagad jums vārds, lūdzu. Paldies, Broka kungs, uh, godātie deputāti godātie ārlietu komitejas deputāti Eiropas parlamentā, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi no nacionālajiem parlamentiem, parlamentārās asamblējas eh, deputāti, SCP. E Vispirms ļaujiet man eh, pateikties par šo iespēju, kuru man sliedzāt ierasties un apspriest Dienvidu Austrumu Eiropu. Uh, Uh, virknē diskusiju, kā jūs tikko minējāt. Jo šīs diskusijas uh, organizē Eiropas parlamenta ārlietu komiteja. Runājot par politiskiem jautājumiem, mums vienmēr ir jādomā par to, kādi ir pārbaudījumi un izaicinājumi. Sniegšu piemēru. Dienvidaustruma Eiropā uh, ir sāsināta Eh, politiskā nestabilitāte, un to pastiprina eh, vēl arī eh, migrācijas krīze un tas, ka reģiona valstis nespēja tikt galā ar šiem te izaicinājumiem. Tātad ir šis viedoklis, ka valsts netiek galā ar šiem izaicinājumiem. Un tāpēc uh, ir šādi aicinājumi politiski izolēties un tos aizvien vairāk atbalsta. Ļaujiet man runāt atklāti. Es piekrītu visu Nacionālo parlamentu deputātu viedoklim, kas ir mūsu asamblējā, ka Eiropas perspektīvai Dienvidaustrum Eiropā nav alternatīvas. Mēs visi saskaramies ar vienotiem kopīgiem riskiem un apdraudējumu, un valstis reģionā saskaras ar riskiem un apdraudējumu um, tieši dēļ uh, šīs Melnās jūras reģiona situācijas rezultātā un arī tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas situācijas rezultātā. Un tad rodas risks, ka uh, nav pietiekami vienota perspektīva reaģējot uz šiem izaicinājumiem. Es eh, runāju par izaicinājumiem, bet tagad parunāšu par tādu optimistiskāku šī reģiona vīziju un Eiropas perspektīvu. SEECP parlamentārā asamblēja tika izveidot pirms 20 gadiem. Kopš 2016. gada maija, kad mēs Bukarestē uh, formalizējām šo darbu, pieņemot eh, dibināšanas deklarāciju un mūsu reglamentu, mēs eh, esam turpinājuši šo institucionalizēšanas darbu eh, mūsu parlamentārajā sadarbībā. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi institucionalizēt arī mūsu uh, attiecības ar Eiropas institūcijām un jo īpaši Eiropas parlamentu, jo mēs arī esam parlamentārā asambleja. Kāpēc tas ir tik svarīgi mūsu asamblējai? Geogrāfiski tas reģions, kur mēs pārstāvam, sastāv no valstīm ar dažāda uh, apmēra uh, Uh, saiknēm ar Eiropas institūcijām. Piemēram, Rumānija, Grieķija un Bulgārija ir uh, Eiropas Savienības dalība valstis. Ciptas uh, valsts ir potenciāls kandidātu valsts un ir vēl viena valstu grupa, kas ir uh, paplašanāšanās uh, valstis, uh, respektīvi kandidātu valsts. Un lai pildītu dotos solījumus, kas ir iekļauti mūsu dibināšanas dokumentos. Gribētu pateikties jums par iespēju, ka varam uzsākt dialogu, lai izveidotu mehānismus pastiprinātāju sadarbībai nākotnē, lai varētu apmainīties ar informāciju un labāko praksi, lai turpinātu sadarboties. Šodien esam tikušies, lai apmainītos viedokļiem par situāciju reģionā. Bet mūsu darba kārtībā ir vēl viens jautājums, proti vai mēs varam izveidot labāku sadarbību institucionālā līmenī. Gribētu pateikties jums par sadarbību līdz šim. No vienas puses gribētu pateikties Nacionālo parlamentu pārstāvjiem parlamentārajā asamblējā, kā arī Eiropas parlamentam. Ļaujiet atkārtot, ka mums nav atšķirīgi viedokļi par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā tas, kādas politikas un pasākumi ir nepieciešami, lai stiprinātu mūsu sadarbību. Parakstot dokumentu, vienalga, kā tas sauksies, tas nav pašmērķis. Sadarbības dokumenta parakstīšanai vajadzētu būt vērstai uz kopīgu politikas izveidošanu, lai dotu Dienvidaustrum Eiropai uh, Eiropas perspektīvu. Šodienas delegācijā ietilpst uh, Grieķijas, Rumānijas, Turcijas, Bosnijas un Hercegovinas, Moldovas un Kosovas pārstāvji. Kosova ir jauna pievienojusies valsts un Serbija un bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija, tur notiek vēlēšana kampaņas. Esmu pārliecināta, ka debašu laikā šo valstu kolēģi piedalīsies diskusijās, paudīs eh, savu viedokli par pastiprināto sadarbību starp mūsu parlamentāro asāmblēju un Eiropas parlamentu. Ļaujiet man, kā priekšsēdētājai eh, šajā asamblējā, uzsvērt, eh, kādā ietverā tad šodien vajadzētu diskutēt. Es runāšu par visaktuālākajiem jautājumiem, ar ko šobrīd saskars mūsu reģions. Nav šaubu, ka lielais migrācijas spiediens, kas, eh, ar ko saskars šobrīd šis reģions, eh, būtiski apdraud tā drošību, visu Nacionālo parlamentu deputāti mūsu šodienas diskusijās eh, runāja par to, ka ir nepieciešams veidot kopīgas pieejas, kopīgi risināt šos, šo jautājumu. Un to darot, mums jāievēro arī Eiropas noteikumi. Tāpēc ir īpaši svarīgi lai valstis reģionā izveidotu uh, striktu Eiropas Savienības robežu kontroli, palstoties uz pagātnē dotiem solījumiem, un lai tiktu pilnībā ieviesti atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Mēs uh, SECP parlamentārās asamblējas uh, biedri esam pārliecināti, ka pagājušā nedēļa panāktā vienošanās ar Turciju un Eiropas Savienību bija nepieciešama, bet mēs uzskatām arī, ka vēl ir tāls ceļš ejams, runājot par juridiskā ietvara konsolidēšanu, lai tas atbilstu starptautiskajai un Eiropas Savienības likumdošanai. Tāpēc mēs uzskatām, ka kopīgas Eiropas migrācijas politikas izveide uh, ir tāda pieeja, kurai nav alternatīvas. Tas ir viens no izaicinājumiem, ar kuriem saskars mūsu parlamentārā asamblē, kā reģionāls politisks fórums. Tas ir arī viens no izaicinājumiem, ar ko saskars Eiropas parlaments. Ļaujiet arī runāt par kādu ļoti būtisku prioritāti, kas ir svarīga ne tikai Bulgārijas prezidentūrai, bet arī mūsu parlamentārajai asamblējai kopumā. Un te ir runa par um, enerģijas un transporta starpsavainojumu izveidošanu starp dalībvalstīm un infrastruktūras izveide enerģētikas un transporta jomā. Šis jautājums joprojām ir ļoti aktuāls reģionā. Tad, kad mēs pieņemsim uh, lēmumus par šiem jautājumiem, uh, um, dali, mūsu valstīs, tad uh, tas nebūs pašmērķis, tas būs me, uh, līdzeklis, lai uzlabotu nodarbinātību un labklājību visās reģionu valstīs. Tagad jau divus gadus mūsu ekonomikas, uh, infrastruktūras un enerģētikas komiteja apspriež šos jautājumus, ir pieņemti ziņojumi un rezolūcijas, uh, kas ņem vērā parlamenta, komisijas un padomas pieņemtos tiesiskos aktus, bet ņem vērā arī problēmas, kas ir saistītas ar enerģētikas tirgus liberalizāciju, energoefektivitātes uzlabošanu un energo neatkarības veicināšanu. Mūsu reģionā diversifikācija ir īpaša problēma un pie tās mēs īpaši strādājam. Ļaujiet pievērsties man arī vēl vienam svarīgam jautājumam mūsu darba kārtībā. Tā ir eh, parlamentārās asamblējas nepieciešamība kļūt par Eiropas eh, integrācijas virzītāju spēku šajā reģionā. Visas eh, reģiona valstis ir apņēmušās Eh, tiekties pēc Eiropas perspektīvas. Kā jau es teicu, ir eh, valstīs atšķirīgas situācijas, cits ir eh, vairāk iesaistīts Eiropas Savienībā, cits mazāk, un tās valsts, kas ir dalībvalstis, dalās savā pieredzē ar kandidātu valstīm vai potenciālajām kandidātu valstīm. Un runājot par sadarbību, uh, Um, būtu jāīsteno vairāk pūliņu abās pusēs, gan no mūsu parlamentārās asamblējas, gan Eiropas parlamenta puses, jo īpaši jūsu ārlietu komiteja varētu aktīvi strādāt. Esmu pārliecināta, ka ja mēs uh, strādāsim kopā, tad uh, varēsim arī izveidot uh, ļoti labu sadarbību. Bulgārija pagājuši gadu ieteica noslēgt kopīgu vienošanos, jeb nolīgumu, un tas balstās uz mūsu reglamentu šis ieteikums. Bet vienalga, kā mēs nosauksim šo dokumentu, vai nu tas būs saprašanās memorands, vai nolīgums, vai vienošanās, tad svarīgākais būs gala rezultāts. Šim dokumentam vajadzētu uh, Um, tikt vērstam uz politiku uh, veidošanu, uz uh, pastāvīgas sadarbības veidošanu ar Eiropas parlamentu nākotnē. Godātais Broka kungs, uh, liels paldies, ka atbildējāt uz manu vēstuli, kur jums nosūtīja pagājušajā rudenī Sofijas konferences laikā. Tas bija solis, kas bija vērsts uz uh, sadarbības veidošanu. Mēs šobrīd pieņemam dažādu veidu sadarbību, kopīgas plenārsēdes vai pieredzes apmaiņas, uh, bet es domāju, ka tas būs solis uz priekšu un tas uzlabos Dienvidaustruma Eiropas redzamību Eiropas Savienībā, ja mums izdosies nākotnē uh, un ar mērķi, uh, tātad uh, ar Eiropas parlamenta ekspertu palīdzību izveidot tādu vispārīgu sadarbību starp institūcijām, un tas nāks par labu visām reģionu valstīm, un galvenokārt tas būs par labu, nāks par labu visiem mūsu pilsoņiem. Uh, savas ievadrunas sākumā es runāju galvenokārt ar bažām un uh, izaicinājumiem, bet ļaujiet noslēgumā um, izteikties optimistiskāk. Visas parlamentārās asamblējas uh, dalībvalstis uzskata, ka nav alternatīvas uh, viņu uh, Eiropas perspektīvai. Tāpēc mēs sagaidām, ka Eiropas institūcijas arī atbalstīs šo valstu centienus, kādi ir šīm valstīm reģionām, vienalga vai tās būtu paplašanāšanās, jeb kandidāta valsts un tās valsts, kas gatavojas um, šim statusam. Un labākās prakses apmaiņa agrīnā posmā varētu ļaut mums izveidot uh, tiesisku valsti E, izveidot, e, iedibināt patiesas demokrātijas vērtības mūsu valstīs un sasniegt ekonomikas izaugsmi. Ekonomikas izaugsme ir nepieciešama visās reģionu valstīs. Un ļaujiet man vēlreiz jums pateikties par e, iespēju šodien apmainīties viedokļiem starp mūsu parlamentārās asamblēs un jūsu komitejas deputātiem. Paldies! Tiešnieks, paldies! priekšsādātājs kundze, par jūsu vēstījumu, kas mūs priecē. Un pirmais Kalačev kungs izteiksies. Благодарю много, господин председател. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Esat sveicināti mūsu vidū Čečers kundze. Laipni lūgt šajā Eiropas parlamenta komitejā. Mēs, redz, mēs jūs pazīstam, kā jūs vadāt uh, Uh, dienvidu austrum procesu. Un starpparlamentu sadarbība ir ļoti svarīga. Svarīgi ir apmainīties ar paraugu praksēm, labo pieredzi. Šādā veidā var uzlabot parlamentāro pāraudzību. Sadarbība Eiropas uh, dienvidu austrumos ir svarīga, jo tā palīdz valstīm šajā reģionā uh, pārvarēt no pagātnes mantotos trūkumus. Patiesībā tas ir vienīgais instruments, kas veicina sadarbību un stabilizāciju. Viss, par ko jūs runājāt, visa šīs iespējas sadarbībai vai uh, vienošanos vai sapratnes vienošanās parakstīšana ar Eiropas parlamentu ir ļoti svarīga. Tas viss ataino mūsu galvenos mērķus un tomēr jūsu delegācijas locekļu klātbūtnē es vēlos arī uh, uzdot jautājumu, varbūt tas šķiet uh, nedaudz netieši, bet mani interesē sadarbība uzņēmēju līmenī, jo visas šīs valstis, kas ir ceļā uz Eiropas Savienību un vēlas sadarboties ar to, nedrīkst saskarties ar milzīgiem šēršļiem, kas izriet no atšķirībām starp šīm valstīm un no digitalizācijas līmeņa un šībās ar modelējiem, mobiliem operatoriem. Es zinu, kad jūs dodaties uz citu valsti vai reģionu, jums jāmaksā milzīgas summas vienkārši, lai izmantotu mobilo tālruni. Tā it kā jūs zvanītu no Tasmānijas vai cita tik tāla reģiona. Tāpēc es vēlos aicināt visās valsts, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Jau tagad sākt pielāgot tiesību aktus kopējā digitālā tirgus jomā. Es zinu, ka telekomunikāciju uzņēmumi varētu būt pret to, taču šīs aspekts ir ļoti svarīgs, lai varētu sadarboties šajā reģionā, un tas nozīmēs nozīmīgu solis priekšu, jo tā tiks novērsts eh, ievērojams šķērslis sadarbībai. Es vēlos novēlēt jums sekmes sadarbības procesā, un jūs katrā ziņā varat rēķināties ar visiem mūsu kolēģiem. Viņi vēlas ar jums sadarboties. Paldies! Thank you very much, uh, Chairman, and uh, Mayor. Van Orden kungs, liels paldies priekšstādātāju. Sveicu Čačevas kundzi šeit mūsu vidū. Es esmu strādājis, bijis referents viņam par Bulgāriju. No 13 jūsu organizācijas, jūsu asamblējas locekļiem, septiņi patiesībā pat laba nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Jūs, uh, esat, jūs darbs ir slavējams, tāpēc, ka jūs uzlabojat uh, labas kaimiņa attiecības, sadarbību, uzticēšanos gaisā, taču saprotams, ka jūs saskaraties arī ar problēmām. Mēs dažs no šīm problēmām apspriedām spriežādējā šajā komitejā, kad mēs skatījām verifikācijas mehānisma darbības, uh, mehānisma funkcionēšanas sadarbību un par, mēs runājam par problēmas ar Rumāniju šai ziņā, te ir runa par organizēto noziedzību, tiesu sistēmas reformu un tāda veida problēmām. Man šķiet, ka jums ir dažas pamat problēmas. Visnotar kopīgs te ir runa par energodrošību, tā ir viena problēma. Šī reģiona valstu lielā atkarība no viena galvenā dabasgāzes ražotāja nelegālo ieroču avoti. Un es domāju, ka eh, vairākām valstīm, kas ir jūsu organizācijas dalība valstis, tā ir liela problēma. Nelegāli ieroči, kas arī pēc tam var nonākt Rietumu Eiropā. Un, protams, tas temats, kam jūs pieskārāties, bēgļu problēma lielākā krīze, kas skar Eiropu. Īpaši to Eiropas daļu, kur jūs pārstāvat. Um, Es gribētu zināt, cik lielā mērā jūs paši vidū jūs spējat vienoties par pasākumiem, kas ir jāizteno, lai pārvarētu šo lielo problēmu. Un tad vēl man ir jautājums, cik lielā mērā, piemēram, jūsu skatījumā e, Eiropas Savienības un starptautiskās tiesības nāk par labu vai varbūt nav, nenāk gluži par labu šajā konkrētajā krīzes situācijā. Varbūt jūs skatījumā ir pienācis laiks pārskatīt vai, vai izskatīt bēgļu konvenciju vai Eiropas bēgļu konvenciju, kas, protams, ir pamats tam, kā mēs varam darboties ar visiem tiem cilvēkiem, kas nonāk Eiropā kā bēgļi vai kā migranti. Nu, patiesībā Daudzi no viņiem ir nākuši no tām valstīm, kas ir jūsu asamblējas locekļus - Albānija un Koseva. 70 tūkstoši no Kosovas un 60 tūkstoši no Albānijas. Tātad šeit ziņā saskaramies ar nopietnām problēmām, un es gribētu zināt, vai jūsu skatījumā mūsu rīcībā ir tie mehānismi, kas var šīs problēmas reāli risināt. Paldies! stimati domnule președinte. Paldies. Nākošā. Paldies, priekšsēdētājs. Darbie kolēģi, es ļoti priecājos par to, ka var piedalīties šajā sanāksmē. Un eh, šeit eh, diskutēt uh, balstoties uz nolīgumu starp eh, Dienvidaustumu Eiropas sadarbības padomu un Eiropas parlamentu. Aktivitātes un, aktivitātes un sarunas, kas eh, būs noteikti ļaus mums konsolidēt parlamentārās asamblējas darbu. Es ceru, ka tā kļūs par patiesu parlamentāro debašu platformu un uzlabos sadarbības starp valstīm reģionā un es ceru, ka tādējādi arī padziļināsies sadarbība ar Eiropas parlamentu. Šāda institucionalizēta sadarbība starp parlamentāro asamblēju, parlamentā, es atvainojos, sadarbības padomu un Eiropas parlamentu noteikti dos arī jaunu stimulu mūsu kopīgajā ceļā uz Eiropu. Un es domāju, ka tas veicinās arī to, lai uh, asociācijas process un ceļš uz Eiropu tiktu pātrināts. Vienlaikus um, tas mums ļaus tuvināt mūsu uh, likumdošanas aktus uh, akī komunitēru. Un tagad gribētu izteikties par situāciju Moldovas republikā. Mūsu valsts uh, savos pasākumos galvenokārt koncentrējas uz prioritārajām reformu jomām, kas atbilst arī pilsoņu cerībām, gaidām un Eiropas Savienības ieteikumiem. Šīs jomas ir iekļautas ārlietu padomes eh, secinājumos, kas tika pieņemti 15. februārī šogad par Moldovas republiku. Svarīgākās jomas ir tās, eh, balstoties uz kurām uh, Uh, ir uh, Kišiņevā mūsu valdība pieņēmusi attiecīgas prioritātes šajā reformu un modernizācijas procesā. Svarīgi ir uh, novērst, lai atkārtotos pagātnes kļūdas un lai nebūtu nekāda vilcināšanās. Valdība Kišiņevā arī turpmāk cer uz Eiropas Savienības atbalstu Un šis nolīgums, ko šodien apspriedīsim, noteikti palīdzēs eh, sadarbības padomas dalību valstīm uzlabot savu ekonomikas un enerģētikas infrastruktūru, lai pilsoņu eh, situācija tiktu uzlabota un lai novērstu riskus, lai demokrātiju varētu stiprināt un stiprināt arī cilvēktiesības. Vēl viens punkts ir ļoti svarīgs, proti demokrātisko institūciju stiprināšanu šajās te dalību valstīs. Atgriezīsimies pie manas valsts. Var jums apliecināt, ka valdība un parlaments Kišiņevā ir apņēmušies veikt konkrētus pasākums, lai visas eh, iespējas izmantot, kas mums ir šajā sadarbības platformā, un veicināt politisku un ekonomisku sadarbību ar uh, Eh, Eiropas Savienību Moldovas Republikas pilsoņu labā. Vēlreiz liels paldies, ka varēju šodien izteikties, un liels paldies par atbalstu, ko esat snieguši manai valstī, un esmu pārliecināta, ka šī sadarbības platforma nāks par labu visām pusēm, parlamentārajai asamblējai un arī šo dalību valstu pilsoņiem. Vēlreiz paldies! Liels paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Dankeschön. um, <laughs> ähm, ich werde auf. Paldies. Es runāšu rumāņu valodā. Kolēģi. Daimie kolēģi. Direkt un uh, äh, subjekt. Es ķeršos pie lietas būtības. Šeit ir runa par eh, vēl neredzētu bēgļu un migrantu krīzi. 2009. gadā ar ziņojumu par Eirodak eh, regulu tika norādīts, ka vislabākā likumdošana varētu uzlabot visas sistēmas efektivitāti, un tajā pašā laikā ir iespējams atrisināt tās nopietnās problēmas, ar kurām saskarās valstis, kurās iebrauc daudz eh, nelegālo imigrantu. Un tas eh, tika sacīts 2009. gadā. Pa šo laiku situācija ir mainījusies un jāparedz ir spēcīga reakcija likumdošanas līmenī. Van Ordenkungs pilnīgi pareizi norādīja, ir jāgroza likumdošanu, tā izskaitā Eiropas Savienības likumdošanu, un es nākušu klajā ar konkrētu priekšlikumu. Uz šodienu politiskam patvērumam tas nozīmē iegūt bēgļa statusu, kas ir pastāvīgs, piemēram, pagaidu situācijas laikā, kāds ir karš Sīrijā. Kā pēdējais resurs Eiropadome var apstiprināt pagaidu aizsardzību, un es domāju, ka tas nebūtu pareizais risinājums. Pareizi būtu, ja valstis nodrošina pirmkārt pagaidu aizsardzību un pēc tam, kad ir ļoti rūpīgi izpētīts katrs aspekts, var lemt par pastāvīgas aizsardzības piešķiršanu, kas daudziem būtu nepieciešama. E, tas nozīmētu likumdošanas e, grozījumus šeit, Eiropas Savienībā, un Eiropas parlaments var rīkoties operatīvi un pieņemt lēmumu. Cāčēvs kundze no Bulgārijas mums ziņoja par šo jautājumu. Bulgārijai ir e, jādomā par likumdošanas maiņu. Mēs to mēģināsim darīt arī Rumānijā. Rumānijas prezidents ir ziņojis par nodomiem šajā sakarā, jo ir iecerēts piešķirt iespējas meklēt taisnīgu risinājumu. Ir pilnīgi pareizi piešķirt aizsardzību, kam tā ir nepieciešama, bet nav pareizi piešķirt aizsardzību kādam, kurš varētu sniegt eh, nepareizas vai falsificētas informācijas. Pie šiem jautājumiem ir jāstrādā ātri un jāreģē viss drīzākajā laikā. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. E, eh, Hērete. Esiet sveicināts. Eh? Šodien augstu vērtējusi SISPA un AFET sanāksmi. Eh? Mūsu skatījumā tas ir sākums veiksmīgai sadarbībai starp Dienvidaustrumu val Eiropas valstīm un Eiropas Savienību. Mūsu pastāvīgā nostāja ir, ka potenciālo kandidātu valstu un kandidātu valstu iekļaušana Eiropas Savienībā ir uh, vēlama, taču vienmēr šeit ir uh, jāizpild priekšnoteikuma. Eiropas Savienība saskars ar eh, daudzu līmeņu eh, krīzi, ekonomikas, finanšu krīzi, bēgļu krīzi, kas ir lielākā kopš otrā pasaules karu. Un šeit ir divas iespējas. Vai nu iestāties, aizsargāt akī komunitērs, solidaritāti, cilvēku tiesības, tiesisku valsts, vai arī slēgto durvju un eh, etniskās izolēšanās pieeju. Krīze ir lielāka par konkrēto valsts ekonomiskām iespējām. Tātad risinājumam ir jābūt kopīgam. Vai nu mēs izveidīsim kopīgu uh, krīzes risinājumu, vai arī krīze mūs pārņems. Līdz ar to arī apdraudot pašu Eiropas Savienības izdzīvošanu. Vienpusēja rīcība un robežu slēgšana nav bijušas rezultatīvas. Gluži otrādi. Manu dzimteni, Grieķiju e, ir pārpludinājuši bēgļi. Mēs uzskatām par pozitīvu domu, ka pat laban Eiropas Savienība ir vienojusies ar Turciju. Līdztekus tām mēs uzsveram nepieciešamību stingri un ātri sadarboties, strādāt, šis, lai izpildītu šo vienošanos. Un es uzsveru, jo septembrī jau bija uh, vienošanās par to, ka 160 tūkstoši bēgļu no pirmajām uzņemšanas valstīm tiks nosūtīts citām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet līdz šim tikai 2000 šādu bēgļu gadījumu e, ir e, apstiprināti un 584 šādu gadījumu ir tiešām nosūtīts citām dalību valstīm. Grieķijas robežas ir Eiropas Savienības ārējās robežas. Šo robežu efektīva aizsardzība paredz visu to lēmumu īstenošanu, kas saistīti ar bēgļu plūsmu samazināšanu. Taču ir jāparedz eh, līdzsvars starp eh, principa atpakaļ nenosūtīšanas principu un eh, Eiropas Savienības ekikomitēra ievērošanas un robežu neaizskaramības uh, princips. Mēs aicinām Uh, ievērot uh, Eiropas organizācijas prasības, kas aizsargā Eiropas robežas. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Parlaments to piedāvāja jau pirms 15 gadiem. Tas tā jau var kaut ko piebilst, bet uh, komisijai un padomēji uh, laikam ir daudz lēnāk šis process. Tagad kā saklo kungs no Turcijas lūdzu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü burada... Paldies, priekšsēdētāji. E, šīs dienas sanāksme ir ļoti svarīga šodien, ņemot vērā perspektīvas, un ceru, ka nākotnē tiks panākt konkrēti rezultāti. E, pilnīgi skaidrs, ka šī Ziemeļa Eiropas parlamentārā asambleja pirmkārt vēlas integrāciju Eiropas Savienībā un e, tādu politiku veidošanu, kas atbilstu Eiropas Savienības politikai. Es, e, šī iemesla dēļ mēs jau runājam par bēgļu krīzi, es negrīzīšos e, pie šī temata, bet es vēlētos runāt par citu jautājumu Vairākas no 13 valstīm, kas ietilpst mūsu asamblējā, ir Eiropas Savienības dalība valstis, citas ir kandidātu valstis, citas ir nākotnē iecerējuši tai pievienoties, bet lai panāktu politisko stabilitāti Dienvidu Austrum Eiropā un lai nepieļautu citus politiskus konfliktus, eh, integrācija būtu jānodrošina visdrīzākajā veidā, lai varētu nodrošināt brīvu pārvietošanos eh, no tām valstīm, kas vēlas pievienoties brīvas pārvietošanās režīmam. No manas puses tas ir viss pagaidām. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es vēlētos pirmkārt pateikties parlamentārās asamblejas priekšsēdētājai, kas ir šobrīd amatā, šis ir e, reģions ar plašiem izaicinājumiem, un mums ir nepieciešams uzturēt parlamentāro dialogu ar šīm valstīm. Šāda sadarbība ir lielisks paraugs reģionālai sadarbībai un praktiskai Eiropas Savienības integrācijas ideju ieviešanai. Eiropas parlamentā mēs piešķiram lielu nozīmi parlamentāriem dialogam attiecībā uz eh, šī brīža Eiropas jautājumiem. Tāpat arī mēs uzskatām, ka lai stiprinātu parlamentāro dimensiju. Dienvidu Eiropas parlamentāra asambleja veicina procesu kvalitāti. Tāpat arī e, starp parlamentu dialogs jau norit ar atsevišķām valstīm. Vairāku dienvidēji e, Eiropas valstu parlamentārās asamblējas deputāti un parlamentu deputāti regulāri piedalās mūsu sanāksmēs. Es gribētu vēlēties ciešāku sadarbību ar E, parlamentāro asambleju, taču e, formāla tiecība vietā es vēlētos ieteikt turpināt īstenot elastīgākas sadarbības veidus tādus kā regulāras diskusijas par Eiropas iestājas jautājumiem, tāpat uh, deputātu dalības Eh, eh, parlamentārās asamblējas sanāksmēs un citas iespējas. Es domāju, ka šai, šāda sadarbība būtu visu mūsu interesēs. Paldies! Dankeschön, Herr Brock. Eh, Paldies, Brok, kungs, es runāšu angļu valodā. Jo nav albaņu tūkojumu. Uh. Pirmkārt eh, Rumānija, tad Albārija un tagad Bulgārija vadi, eh, tad ir prezidējošā valsts e CP parlamentārajā asamblējā, un eh, mēs esam uzlabojuši sadarbību daudzās jomās, kā piemēram drošībā un citās jomās, un ko ļoti augstu novērtē Bulgārijas prezidentūra. E, ir tas, ka mēs uh, tagad esam šeit Eiropas parlamentā un uh, ārlietu komitejā, lai sadarbību uzlabotu mūsu starpā. Savā starpā mums ir debatas par to, kur um, izvietot pastāvīgo sekretariātu, bet uh, līdz šo jautājumu atrisināsim, varbūt jau kļūsim par Eiropas Savienības dalībvalstīm, un līdz ar to viss notiks Briselē, bet līdz tam tas viss būs jāatrisina. Nevar, protams, arī neteikt neko par svarīgāko jautājumu, kas šeit tiek apspriests, un tas ir uh, bēgļu krīze. Gribētu pateikties Turcijai, bet arī Eiropas Savienībai par to, ka pagājušā ceturtdien tika panākta šī ļoti svarīgā vienošanās, kas var būt uh, svarīgs ceļš, pa kuru iet, lai risinātu šo krīzi. Bet tā kā tas tika apspriests jau pagājušā ceturtdien, tad. Um, ir tāda kā pateicība Turcijai par to, kā tā tiek galā ar uh, um, migrācijas krīzi, bēgļu krīzi, ka viņiem tāpēc būs uh, pātrināts uh, iestāšanās process un būs bezvīzu režīms. Un es domāju, ka es varu runāt visu mūsu asamblējas. Uh, balstu um, vārdā, ka arī attiecībā uz Kosovu vajadzētu padomāt par ātrāku bezvīzu režīmu ieviešanu. Tas būs ļoti labi, un atgriežoties pie bažām, ko Van Orden kungs minēja, Eiropas parlamenta deputāts, tā ir, ka pēdējo gadu laikā ir bijis um, Kosovas albāņu pieaugošs skaits, kuri prasa patvērumu Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet šis skaits ir būtiski samazinājies pirmajos šā gada trijos mēnešos, jo Albānija ar Kosovu un Eiropas Savienības dalībvalstīm ir ļoti labi sadarbojušās. Un secinājumos gribētu uzsvērt, ka būtu pēc iespējas drīzāk jāapsver vīzu liberalizācijas procesu Kosovai. Paldies! Liels paldies! Plenkovičs kungs. Dank, eh, Brok, Paldies, Broka kungs. Paldies, Čačevis kundze. Eiropas, Dienvidrāstam Eiropas Savienības procentu parlamentās asamblējas priekšsēdētāji. Es domāju, šodien mums ir lieliska iespēja apspriest sadarbības iespējas starp Eiropas parlamentu un SZCP parlamento asamblēju. Es to saku kā bijušais diplomāts. 1996. gadā es piedalījos šīs sadarbības pirmsākumos. Tā ir ļoti svarīga reģionālās uh, sadarb sadarbības forma Dienvidu austrumu Eiropas valstīs. Uh, šī sadarbība sākās 1989. gadā no austrumu partnerības. Ir divas lietas, kas ir jāsaprot. Pirmkārt, Mums ir jāiedzīvina Eiropas parlamenta darbība visās Dienvidārstam Eiropas valstīs. Un nu, kā priekšstādātājs kundze teica, katrai no šīm valstī ir sava stadija. Dažas no tām ir saruna procesā, citas vēl tikai gaida šī procesa sākuma. Tāpēc es uzskatu, ka šī parlamentārā sadarbība šīm valstīm var būt viena no galvenajām prioritātēm, jo īpaši svarīgi tas ir runājot par eh, ārlietu komitejām un Eiropas lietu komitejām. Otru lietu jau pieminēja Kukana kungs. Galvenās problēmas. Viena no tām ir migrācijas krīze, kas ir skārusi visas dien, Aust, Eiropas dienvidaustru valstis. Tas, protams, ir, ir saistīts ar šo valsts geogrāfisko izvietojumu. Viena no kopīgajām iniciatīvām attiecībā uz Eiropas principu izpildi, Schengens kodeksa ievērošana, pamatkonvencija ievērošana, divpusējo vienošanos ievērošana. Un, protams, aizsardzības sniegšana cilvēkiem, kur dzīvība ir nonākusi briesmās. Mums ir jāvaro Eiropas vērtības, un viso šajos tematos ir iespējama sadarbība. Mums jāizmanto mūsu parlamenta sadarbība lai veicinātu ekonomiskās saites, jo tādā veidā mēs varam stabilizēt attiecības starp dažām dalībvalstīm, dažām valstīm. Esmu pārliecināts par to, ka jums ir zināms, ka ir daudz neatrisināti jautājums ar dažām Dienvidaustrumu Eiropas sadarbības procesu valstīm. Es ceru, ka mēs būsim pavērti sadarbībai, ceru, ka varēsim iesaistīties dialogā, kad vien tas būs nepieciešams. Un tādā veidā ceru, mēs palīdzēsim Eiropas dienvidaustru valstīm to ceļā pretī Eiropas Savienībai. Un, protams, Eiropas Savienības paplašanāšanās procesam ar vienu ir jāpaliek Eiropas Savienības prioritātei. Vēlāk šodien skaitā mēs runāsim par Bosniju, Hercegovinu un Albāniju Un jūs redzēsiet, kā šis process darbojas tad, kad Eiropas komisija sagatavo savu progresu ziņā un parlaments publicē savu. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Dovšāsna dzīvošība, da soiče praktīvsjā e, kā parasuškat. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos jūs visus sveikt, jo īpaši vēlos pateikties Dienvidaustruma Eiropas Norvīzijas procesa parlamentās asamblējas priekšsēdētājai. Esiet sveicināti. Ļoti uzmanīgi klausījos šodienas diskusijās un vēlos sacīt, ka es tās augstu vērtēju Šeit dzirdētājs atbilst uh, vairum šī reģiona valstu vēlmēm. Tās vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Taču atgriežos pie viena no jautājumiem, kas šeit izskanēja. Tas bija saistīts ar Kosovu. Vēlos pateikties visām valstīm, kas ir atbalstījušas stabilizācijas nolīgumu ar Kosovu. Īpaši vēros pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tas balsoja par šo vienošanos. Vēlos pateikties arī sējai un vēlos aicināt Eiropas parlamentu, proti Eiropas Savienības dalībvalstis, lai tās pēc iespējas drīzāk atceltu vīzu režīmu Kosovas pilsoņiem. Mēs esam palikuši par vienīgo valsti, kas ir izolēta Eiropa. Mēs esam vienīgā valsts, kuras pilsoņi nevar brīvi pārvietoties pa Eiropas kontinentu. Kosova ir vienīgā valsts, kas mm, nesniedz mm, normālas iespējas studentiem, uzņēmējiem Tā ir vienīgā izolētā valsts Eiropas kontinentā. Tātad eh, Kosovas iedzīvotājiem nav iespēja tā sadarboties kā citu valsts iedzīvotājiem. Būtībā šī valsts ir bloķēta padaļai arī tāpēc, ka SEFTA nolīgums, kas parakstīts ar dažām reģionu valstīm, nav pilnīgi īstenots dažās līguma parakstītē valstīs. Pievēršos Jautājumā par 700 tūkstošu bēgļiem no Kosovas. Šis skaitlis ir tāds, kāds tas ir, es to zinu. Taču tāpat arī zini, kāds bija stāvoklis agrāk, kad uh, Eiropas rietum valstis Maķedonija, Mont Montenegro, Albānija ir saskaršās ar daudziem bēgļiem no Kosovas, un te es runāju par pār par miljonu bēgļu. Kaut arī zinu, ka toreiz situācija bija atšķirīga no stāvokļa šodien. Jāsaka, Kosovā ir kriminālas, krimināla grupējumi, kas ir guvuši labumu no šī procesa. Tātad kustība no Serbijas un Kosovas bija tāda, ka šie kriminālie veidojumi ir izmantojuši to un izmantojuši daudzu Kosovas iedzīvotāju kustību pretī Eiropai. Un tomēr vēlos sacīt, ka Kosovas iestādes nav gatavas saskarties ar šādu cilvēku ieplūšanu, un dažkārt tas tiek aprakstīts kā, raksturots kā uh, cilvēktiesību pārkāpumu. Tātad runājot par eh, bēgļu no Kosovas problēmas risināšanas, risinājums nav vienkārši. Pirms diviem gadiem šis bēgļu skaits bija daudz lielāks, tā divu gadu laikā ir ievērojami samazinājies eh, bēgļu skaits. Tātad Nav iespējams, ka tas samazinājums ir tik ievērojams, vienkārši drīzāk te ir vainojama propaganda. Un vairums cilvēku, kas ir nonākuši Rietuma Eiropas valstīs, ir eh, nosūtīti atpakaļ uz Kosovu. Līdz ar to cilvēkiem nav, eh, cilvēki nav ieinteresēti doties prom no Kosovas. Tātad šis skaitlis šodien ir mazāks nekā tas bija agrāk. Tad vēlos atbalstīt institīvu par visu mūsu valstu integrēšanu Eiropas Savienībā. Līdz tam vēlos sacīt, ka demokrātisks dialogs par miera atjaunošanu Balkānos, īpaši attiecībās ar Kosovu un Serbiju, ir Kosovas varas iestāžu pastāvīgā atbildības joma, un pie tā mēs nopietni strādājam. Un es domāju, ka abas valstis vēlētos šo problēmu atrisināt. Par spīti ļoti daudzām problēmām, kas jau pastāv ar šo abu valstu attiecībās. Es tiešām ceru, ka Dienvidaustruma Eiropas sadarbības procesa parlamentārs asamblejas institīva tiks īstenot un tā pilnīgi atbildīs Eiropas Savienības noteikumiem un arī izpildīs katras no šīs parlamentās asamblejas dalību valsts apņemšanās. Tāpat ceru, ka Eiropas Savienības dalībvalstis pieņems to, ka Eiropa ir mūsu kopīgās mājas un mums ir jājūtas kā mājās. Tur, paldies. Uh, <clears throat> gospod predsedujoči, hvala za besedo. Uh, Lepo zdrav vsem prisotnim tudi v Vicepriekšstādātājs saka Šaltes kungs. Laipni lūgti visi, kas ir šajā telpā. Vēlos jums sacīt, ka manā skatījumā mums ir jāuzsver cik svarīgi ir šī asemblēja. Ir arī jāuzsver Eiropas parlamenta lielā loma šajā procesā sadarbojoties ar Dienvidu Austrumu Eiropas valstīm. Sadarbība ar šīm valstīm būs vēl jau svarīgāk nākotnē, jo mums ir jārisina migrantu krīze. Nesadarboties ar Turciju un citām valstīm, mēs nespēsim atrisināt šo krīzi viens dienas laikā. Te ir jārisina vairākas, vairāki aspekti - ekonomika, cilvēktiesība ievērošana, patvēruma politika un tā tālāk. Es uzskatu, ka šajā jomā Eiropas parlaments var paveikt daudz, tas var sniegt tādu balstu šīm valstīm, iekļaujot tās šajā plašākajā Eiropas saimē. Tā mēs varam sniegt savu atbalstu, palīdzēt mūsu kolēģiem no Dienvidu Austrum Eiropas valstīm un kopīgiem spēkiem mēs varam stāties kaut kā labāk ceļā. Mums jāuzlabo sadarbība šajos aktuālajos jautājumus, kas galvenokārt saistīti ar migrantu krīzi. Mums arī jānodrošina, ka šajā reģionā valda miers. Paldies! Уважаеми господин Брок, уважаеми членове на Европейски. Paldies! Saka Šačevas kundze, godātais Groka kungs, godātie deputāti un deputātes parlamentārās asamblējas kolēģi. Vēlos sacīt, ka manā skatījumā šīs debats bija ārkārtīgi vērtīgs. Vēlos arī pateikties visiem, kas uzstājās. Katrā ziņā pateicos AFET komitejas deputātiem un arī parlamentārās asamblējas pārstāvjiem. Mēs eh, redzam, ka Dienvidaustrumē Eiropas valstu problēmas ir tās problēmas, kas tiek apspriest arī Eiropas parlamentā. Es varu jums apliecināt, un te es vēršos pie jums, Eiropas parlamenta deputāti, ka šodienas debates mūs padara pat vēl ambiciozākus turpināt mūsu centienus. Mēs ceram, ka tas vainagosies ar taustāmiem rezultātiem. Un iestāja Eiropas Savienībā daudzām reģionu valstīm būs realistiski iespējami. Atbildēšu uz uh, Van Orden kunga jautājumiem. Es nedomāju, ka mēs varam būt tā organizācija, kas definēs, kāds ir vajadzīgs instruments vai mehānisms, lai pārvarētu visus ar bēgļu krīzi saistītos izaicinājumus. Un tomēr mēs uzskatām, ka iespējams mums būs jāpārskata dažas konvencijas, kas pat labāk ir spēkā. Mums ir, mums būs arī jāpadomā par Eiropas un starptautiskajām tiesībām, kas to pagātnē, kas tās pagātnē ir veidojušas un kas tās varētu mainīt šodien. Pat labam mēs esam transponējuši Eiropas tiesību aktus un nacionālajos tiesību aktos. Viens no mūsu kolēģiem pamatot norādīja uz to, ka mēs esam grozījuši mūsu līglo, likumu par migrantiem patvērumu meklētājiem. Jā, taisnība, arī Rumānijas parlaments ir paredzējis darīt ko līdzīgu. Taču mēs ceram, ka visas valstis mūsu organizācija, kaut arī tās ir dažādās, dažādos ceļu posmos, virzībā uz Eiropas Savienību. Var tikai iegūt sadarboties eh, ar Eiropas Savienības dalību valstīm un ar valstīm, kas ir Dienvidu Austrum Eiropas sadarbības procesa dalībnieces. Vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja institucionālā līmenī veidot saiknes ar mūsu parlamentāro asamblēju un Eiropas parlamentu. Varu apliecināt, ka mēs turpināsim nopietni strādāt. Nav šaubu par to, ka mūsu darbs nāk par labumu visām mūsu reģionu valstīm un galvenokārt mūsu valsts pilsoņiem. Vēlreiz liels paldies, Broka kungs, par šo iespēju būt par jūsu viešņu un šeit runāt un norādīt uz dažām problēmām, kas nodarbina mūsu prāts Dienvidaustrum Eiropas sadarbības procesu parlamentārajā asamblējā. Paldies! Frau Präsidentin! Priekšsādātājs kungs, liels jums paldies! Paldies arī kolēģiem no jūsu delegācijas. Es domāju, ka mēs esam viensprātis, ka šo sadarbības procesu mums vajadzētu nosauktajās jomās attīstīt. Gribētu pateikties jums arī par to, ka jūs eh, šodien apspriedāt eh, tāds jautājums, kas mums ir svarīgi, un tas galvenokārt ir bēgļu jautājums, un ļaujiet man paust manu iespaidu, proti, ka arī valstis, kas Rietumbalkānos ir, bet nav Eiropas Savienības dalība valsts, pat izturas solidārāk nekā eh, dažas Eiropas Savienības dalība valsts, un eh, ir ļoti palīdzējuši šo virzību ievirzīt tādā uh, saprātīgā gultnē, un to mēs esam pamanījuši. Un es uzskatu, ka tas ir arī svarīgi to apzināties, un šis bēgļu jautājums ir globāls. Mēs runājam par 12 miljonu bēgļiem, kas ir uh, ap Irāku, un tie ir uh, Turcijā, Libānā un uh, Jordānijā, un šīs valsts to izjūt jo īpaši. Uh, Un tas ir viens no avotiem, uh, ko mēs redzam, un uh, ja paraugāmies uh, uz geogrāfiju, tad tieši jūsu valstis šie bēgļi ļoti skar, un tāpēc arī kontrabandisti, piemēram, arī ļoti izmanto jūsu valsts, un tāpēc ir skaidrs, ka šeit šo problēmu var atrisināt tikai Eiropa kopīgi, izrādot solidaritāti tā lai tas visiem būtu pieņemami. Un mēs uh, konstatējam arī, ka jauni ceļi no Ziemeļāfrikas, piemēram, tagad, kad uh, jūra būs mierīgāka, varētu tikt izmantot, un arī šeit ir jābūt ciešai Eiropas sadarbībai, lai atrisinātu Lībijas problēmu. Mēs redzam, ka Islāma valsts uh, jau ir pārņēmusi kontrabandistu bandas Lībijas ostās un redzam, ka tas varētu izveidoties par tādu eh, biznesa modeli viņiem un tāpēc arī pret to ir kopīgi jācīnās sadarbojoties. Un tāpēc esmu pateicīgs Van Ordern kungam, ka viņš šos jautājumus pieminēja. Un eh, viņš izteica arī iepriekšējā samitā iepašas priekšlikums, kā to kopīgi risināt. Un uh, Arī uh, Britu salas, es domāju, apzinās, ka daudz lietas var paši paveikt, bet uh, daudzos jautājumos tomēr ir uh, nepieciešama Eiropas sadarbība. Tie ir globāli izaicinājumi mums visiem, un tie ir uh, jārisina kopīgi. 60 miljoni bēgļu ir visā pasaulē šobrīd, un miera panākšana tuvajos austrumos un attīstības problēma risināšana Āfrikas ziemeļos Tas viss ir izcināms tikai kopīgi, ja vēlamies atrisināt šos iemeslus bēgļu krīzē. Paldies! Sirsnīgs jums paldies par šīm diskusijām, un es eh, ceru, ka tas eh, arī turpināsies ļoti praktiski šī sadarbība un ka mūsu sadarbība būs regulāra. Lielas paldies! Kolēģi, vai es? Kolēģi, kur ir Fleckensteins? Ā, tur viņš ir. Tas war, die Frage war schon die erste Lüge heute Nachmittag. Šis jautājums jau bija pirmie meli šo pēcpusdienu. Tagad ceturtais darbkārtības punkts - Albānija. Mums ir mūsu referents Fleckenstein kungs. Balsojums, ja nemaldos, ir rīt no rīta, jā. Ja? rīt no rīta, jā. Un ir 163 grozījumi. Esmu pārliecināts, ka Fleckensteina kungs ar saviem 17 kompromisiem ir eh, radis labu risinājumu, un tagad lūdzu viņam teikt ienpadvārdus. Paldies, priekšsādātāji! Ziņojuma projekts 16. februārī tika prezentēts AFET komitejai un pirmo reizi apspriests Albānija kopš 2016. gada jūnija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts un komisija sagaida pietiekamu progresu, protams, šajās piecajā, piecās galvenajās prioritātēs, lai iestājas sarunas varētu uzsākt, lai izteiktu ieteikumu uzsākt iestāšanos sarunas. Tieslietu reformā šobrīd ir īpaša Albānijas valdības prioritāte un interesantā kārtā. Uh, 90% uh, iedzīvotāji tā šķiet svarīgākā reforma valstī. Ziņojums aicina ātri pieņemt un īstenot, uh, jo īpaši tieslietu reformu, bet, protams, arī citas prioritārās reformas neaizmirst. Tāpat kā pagājušajā gadā ziņojumā ir eh, runa galvenokārt par šīm piecām galvenajām reformu prioritātēm, un tās mēs apspriedām jau 16. februārī, un tāpēc par to tagad vairs gari un plaši nerunāšu. 100. 63 grozījumi ir iesniegti, lielāko daļu iesniedz ēnu referenti, kuriem es gribētu pateikties par konstruktīvo sadarbību. Atbalsts Uh, tika sniegts dažādiem kompromisiem, uh, lai papildinātu šo ziņojumu ar zināmiem tematiem, un tikai dažos uh, jautājumos es savu atbalstu nevarēju sniegt. Jo īpaši tos grozījums nevarēja atbalstīt, kuri vērsās pret galveno ziņojumu vēstījumu, proti grozījumu, kas aicina pilnībā atteikties no sarunu procesa. Uh, Un arī bija daži grozījumi, kas man nešķiet politiski līdzsvaroti. Ja tur tika pārāk uzsvērtas atsevišķas intereses, tad es arī to nevarēju atbalstīt. Nosaukšu piemēru, jo tas šodien diskusijās spēlē zinām lomu. Jā, minoritāšu aizsardzības jautājums ir svarīgs, bet ja mēs sāksim katru minoritāti pāntu pa pāntam uzskaitīt, tad tas viss uh, būs uh, pārmērīgi uzsvērts salīdzinot ar citām lietām un realitāti valstī. Līdz ar to uh, zināmos jautājumos bija nedaudz atšķirīgi viedokļi. Kopā mēs izstrādājam 17 kompromisus, kas aptver svarīgākos ziņojuma uh, aspektus un arī Albānijas reformu procesa svarīgākos aspektus. Ir jāveido konstruktīvs politisks dialogs Albānijā, piemēram, dekriminalizācijas likums, tieslietu administrācijas, tieslietu reforma, administrācijas reforma un arī korupcijas un organizētās noziedzības apkarošana, arī minoritāšu tiesība aizsardzība, pretdiskriminācija arī ir būtiski aspekti. Mēs kritiski raudzījām uh, ECO ODIR ziņojumu par pēdējām vēlēšanām un vēlēšanu likumdošanas um, izmaiņas arī komentējām. Tiesiskumu un demokrātijas reforma, pilsoniskās sabiedrības uh, uh, būtiskums ir arī mums svarīgs, ir jāveido profesionāla uh, radio un televīzijas sistēma, kas būtu neatkarīga. Mums tas bija izšķirīgs svarīgs elements divpusējās kaimiņa attiecības starp Albāniju eh, un citām valstīm un konstruktīva Albānijas loma reģionā, jo īpaši apkarojot islāma radikalizāciju un terorismu, eh, tas viss ir pietiekam šeit pieminēts. Ēnu referentiem un man izdevās šo 17 kompromisus uh, vienoti pieņēma 30 minūšu laikā. Pat ja atsevišķos punktos bija varbūt zināms viedokļi atšķirīgs, visā vismā tas e, parāda, ka mūsu viedoklis ir diezgan vienots attiecībā uz šo ziņojumu, un tas parāda, ka Albānija ir uz pareizā ceļa, ceļā uz Eiropas Savienību pat, ja zināmos punktos mēs redzētu zināmas uzlabojumus, tad tomēr virziens ir pareizais, un mums ir liels prieks par šo attīstību. Paldies! Liels paldies! Kukāna kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties referentam par šo labo kompromisu grozījumu sagatavošanu un par ļoti labo sadarbību strādājot pie grozījumiem. 17 kompromisi ir eh, izveidot, un tur ir eh, aptvērt vissvarīgākie jautājumi. Es eh, augstu novērtēju šī ziņojumu konsensa toni un uh, līdzsvaru. Es uh, uzsveru arī, ka ir labi, ka uh, šis ziņojums atbalsta Albāniju, tiek uzskaitīts tās reformas, kas ir jādara, un mums vajadzētu iedrošināt politiķus tās īstenot. Uh, viena no svarīgākajām ir tiesu reforma. Un tā ir arī ļoti e, plaši apspriesta ziņojumā, un man ir liels prieks, ka esam raduši kopīgus formulējumus, kopīgu valodu par to. Kad komisija sniedza savu ziņojumu pirms dažām dienām, un cerams, ka tās būs labas vadlīnijas reformām, uh, Kas attiec uz citiem jautājumiem, man ir prieks, ka atradām labus kompromisus tādos jautājumos kā korupcija, organizētā noziedzība, nepieciešamība veikt pēcdarbu, ECO un ODIR ieteikumiem, runājot par vēlēšanām un par reģionālu sadarbību. Viena lieta, kur man ir nedaudz iebildumi, tie ir nesenie grozījumi mediju likumā un uh, Um, sabiedriskā mēdīja ģenerāldirektora ievēlēšanas jautājums. Man satrauc pēdējā notikuma attīstība, kad uh, likums par sabiedriskā mēdīja ģenerāldirektora ievēlēšanu tika izmainīts. Tas netika darīts konsensuālā veidā, un man ir bažas, ka tas eh, var novest pie situācijas, kad eh, sabiedriskais mēdījis vairs nebūs politiski neatkarīgs. Mums ir līdzīga pieredze ar tādu jautājumu līdzīgā citās valstīs, piemēram, eh, bijušajā Dienaslāvijas republikā Maķedonijā. Un es ieteicu mūtisku grozījumu par 14. kompromisu Um, un vēl arī par dekriminalizācijas līkumu, kas jau ir pieņemts, un līdz ar to faktiski mums to vajadzētu atbalstīt, un otrs ir par trauksmes cēlājiem, kur likums vēl nav pieņemts, bet to jau ir piedāvājusi valdība. Tie ir faktoloģiski grozījumi. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Thank you very much. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāji. I didn't even notice it, so it's not problem. Es pat nepamanīju. Ļaujiet man apsveikt eh, Flekensteina kungu referentu un pārējos ēnu referentus par paveikto darbu un kompromisu grozījumu sagatavošanu par šo progresu ziņojumu par Albāniju. Es šeit runāšu Elan Kjučuka vārdā, kurš bija ēnu referents par šo ziņojumu. Es domāju, ka ziņojumos ir atzīta Albānijas loma stabilitātē un uh, konstruktīvās attiecībās ar kaimiņu valstīm. Vietējā politikā Albānija ir panākusi progresu atbilstot Eiropas integrācijas politiskajiem kritērijiem, un ziņojumā tas ir norādīts, un arī 17 kompromisa grozījumos ir norādīts, ko politiskais dialogs, kas ir konstruktīvs, uh, var panākt, jo tas ir būtisks, lai panāktu tālāku progresu Eiropas Savienības iestājas procesā. Šie, ziņo, šie grozījumi uzsver tos izaicinājumus, ar kuriem saskars Albānija un pozitīvos soļus, kurus ir spērusi valdība, lai cīnītos ar šiem izaicinājumiem. Ir jākonsolidē sasniegtais galveno prioritāšu jomā, lai uzsāktu sarunas un uh, pastiprinātu darbu pie tiesu reformas, uh, cīņas pret organizēto noziedzību un korupciju. Un uh, noslēgumā gribu uzsvērt, ka svarīgi ir atbalstīt grozījumus, kuri uzsver to, cik svarīgi ir veikt pasākumus, lai aizsargātu politiskās, sociālās un ekonomiskās tiesības visām etniskajām grupām, lai veicinātu Romu minoritātes sociālo uh, iekļaušanu un citu uh, vieglāk uh, ievainojamo grupu iekļaušanu. Paldies! Spoštovana predsedujoča, eh, predsedujoči, eh, govorim v imenu kolega eh, poslanca. Paldies, priekšstādātāji. Saka Šultes kungs, es uzstājos Tamaša Mešarič, deputātu mūsu kolēģu vārdā. Viņš nevarēja šodien piedalīties. Vispirms vēlos pateikties referentam Flekenšteina kungam par labi sagatavoto ziņojumu. Pateicos arī Jāna referentiem. Esam gandarīti par vairumu kompromisu grozījumu. Mums arī patīk ziņojums kā tāds. Kā jau referents sacīja, Albānija ir paveikusi daudz pēdējo dažu gadu laikā, un tas arī atainojas tādējādi, ka Albānija ieguva kandidātu valsts statusu, taču vēl ir ļoti daudz darāmā, lai uzturētu Albāniju uz ceļa pretim dalībvalsts iespēja Eiropas saimnībā. Vēlos izteikties par dažiem kompromisiem. Pirmkārt, 16. kompromiss grozījums Tur ir runa par drošiem valstīm. Mūsu politiskai grupai ir dažas problēmas ar šo valstu skaitījumu. Parasti debates, eh, ja nemaldos, ir uzskatāmas vēl ar vien par tādām, kas turpinās. Līdz ar to pēdējā kompromisa grozījuma daļa ir svītrota. Vispirms ir jāpabeidz sarunas Libe un AFET komitejā. Tekstā pat labam ir, ir iekļauti daži punkti par vīdi, par to esam gandarīti. Ir arī grozījums, kur runa par vislas upi, tas ir 134. grozījums. Eiropas vides standarti ir jāievēro. Mēs, protams, atbalstām zaļo enerģētiku, taču ne par katru cenu. Enerģētikas nozara ir jātīsta, taču ne par katru cenu. Tāpēc mēs vēlamies, lai citi kolēģi atbalstītu mūsu grozījumus. Mums ir 137. un 138. grozījums, tajos ir runa par šiem jautājumiem. Paldies! Epitīdiešu kungs lūdzu, saka priekšstādātājs. Paldies, priekšstādātāji. Mēs runājam par Albānijā panākto progresu, cenšoties kļūt par Eiropas Sanības dalībvalsti. Protams, mēs uzsveram to, cik nozīmīga ir šīs valsts loma šajā reģionā, bet man ir pilnīgi atšķirīgs iespats. Albānija neveido labas kaimiņa attiecības ar Grieķiju. Ar Grieķiju ir problēmas ne tikai tāpēc, ka tiek apspiestas Grieķu minoritātes tiesības šai valstī, mēs jau vairāk kārt par to esam runājuši, neatkārtoši tagad. Atēni, um, Albānija ir uh, arī atteikusies parakstīt dokumenti par ekskluzīvo ekonomisko zonu ar šīm abām valstīm un tā arī dara visu, lai uz Albāniju nedotos bēgļi. Kā saprotat, e, šāda rīcība neveicina labas kaimiņa attiecības, un līdz ar to mēs arī nevaram uzteikt Albānijas progresu. Paldies! Paldies, Lekenšteina kungs, lūdzu, priekšsēdētāji. Tikai trīs teikumus vēl gribu piebilst, respektīvi trīs punktus gribu pieminēt. Pirmkārt, mēs teicām, ka jo īpaši attiecībā uz tiesu sistēmas reformu lūdzam komisiju uh, ļoti rūpīgi uzraudzīt situāciju, lai uh, raudzītos, lai tas viss arī virzītos uz priekšu. Un uh, lai teiktu, ja mēs kaut kā varam palīdzēt. Saskaņā ar Kukānu kungu mēs rīt uh, iesniegsim mutisko grozījumu par sesto kompromisu. Proti šie trīs uh, vārdi tiks izslītroti, kas attiecas uz ieviešanu and its enforcement un tās ieviešanu. Jo, ja mēs tie gaidīsim, kamēr viss būs ieviests, stājies spēkā, tad mēs zinām, ka tas uh, būs pārāk ilgs laiks, un tik ilgi mēs nevaram gaidīt, negribam gaidīt, lai uzsāktu sarunas. Mēs vēlamies, lai tas tiktu nolēmts, pieņemts parlamentā ar lielu vairākumu. Mēs vēlamies, lai ieviešana sāktos, bet gaidīt līdz viss tiks ieviests, tas nebūtu arī taisnīgi, manuprāt, jo mēs zinām, cik uh, liels ir šis uzdevums. Uh, Un pēdējais teikums par to, ko pieminēja Kukāna kungs par eh, mēdīju likumu un ģenerāldirektora ievie, iecelšanu, es viņam piekrītu. Es arī uh, uzskatu, ka iepriekšējais likums bija labāks, bet uh, ir, protams, arī jāsaprot, cik daudzus gadus daļa Albānijas politiskās klāsts tiesas vienkārši uh, uh, tur vilcinājās un ka šis cilvēks, ģenerālsekretārs, vienkārši ir ģenerāldirektors ir jāieceļ. Es pie, principā viņam piekrītu, bet arī šī priekšvēsture ir jāapzinās. Paldies! Paldies! Sēdētājs runā bez mikrofona. Bosnija un Hercegovina. Tagad Bosnija un Hercegovina. Un vārds Prēdus kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visām politiskajām grupām, kuras pagājušajā nedēļā paplašinātajā birojā eh, priekšlikumu pēc aprīļa balsojumu. Organizēt eh, mūsu ārlietu komitejai šīs valsts apmeklējumu. E, tālāk par grozījumiem. Saņemt ir 169 grozījumi, un es vēlos pateikties visu politisko grupu kolēģiem par parādīto interesi. To mēs varam salīdzināt ar e, pagājušā gada procesu citu starpā un Bosniju Hercegovīnu ir mūsu komitejas uzmanības centrā. Es mēģināju iekļaut maksimāli lielu skaitu šo grozījumu kompromisu grozījumos, tādējādi mums ir 19 um, kompromisu grozījumi, kas apvieno 119 no 169 grozījumiem kopā, un tas dotu iespēju politiskajām grupām gūt konsensuālu skatījumu uz šo problēmu. Un pirms es runāju detalizētāk pār šo ziņojumu, es vēlētos pateikties ēnu referentiem no katras politiskās grupas, kā arī e, Bosnijas delegācijas e, vadītājam Piculam, kurš sadarbojās ar mums šajā procesā un sadarbojās ar ēnu referentiem. Tagad par grozījumiem. Vairāki grozījumi attiec uz iestāšanās kandidatūras procesu, uz stabilizācijas un asociācijas nolīguma korekciju pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai, un mēs sagatavojām pirmo un otro kompromisu, kas pauž mūsu viennozīmīgu atbalstu eh, Bosnijas Hercegovinas Eiropas centieniem. Atgādinu, ka tajā pašā nedēļā, kad Eiropa domē vienojās ar Kameronu par eh, slaveno mēģinājumu novērst Brexit, tajā pašā nedēļā Bosnija Hercegovina iesniedza iestājas pieteikumu. Tas ir simboliski. Mēs nedēļu sākām ar šo svarīgo Bosnijas žestu un e, noslēdzām nedēļu ar ka, nolīgumu ar Kameronu. Tas tā politiski runājot. Un tagad pie, par grozījumiem eh, runājot, mēs apsveicam šo kandidatūras pieteikumu iesniegšanu un nu, pieprasīsim visdrīzākajā laikā atzinumu no Eiropas komisijas eh, šajā sakarā. Mēs apzināmies, ka tas prasīs laiku un pūliņus, un šis darbs ir jāuzsāk bez kavēšanās. Otrajā kompromisā ir norādīts, ka padome var iesniegt eh, kandidatūru komisijai, un šajā gadījumā Bosnijai ir jāparāda progress divās eh, jomās - koordinācijas mehānisms un korekcijas, stabilizācijas eh, un asociācijas um, nolīgumā pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Un skaidrs, ka šeit būs nepieciešama piekrišana no padomas. Mūsuprāt, koordinācijas mehānisms ir jāharmonizē starp attiecīgajām vienībām un pilnīgi skaidrs, ka ir pievienošanās procesa Eiropas Savienībai bez tā nevar tikt uzskāts. Tālāk, runājot par reformu darba kārtību, šis ir visai eh, tāls mērķis, Komisārs Hāns šodien apmeklē Sarģevu, lai runātu par šiem punktiem, un mēs gaidām arī risinājumu koordinācijas mehānismam starp un harmonizāciju starp vienībām. Tāpat es vēlos piebilst dažus vārdus par trešo kompromisu, kur ir skatīta nepieciešamība paralēli īstenot Um, politiskas reformas un kur tiek garantēta visu vēlētāju un pilsoņu pārstāvība bez izšķirības to politiskajā vai reliģiskajā izcelsmē vairākie elementi jāņem vērā eh, - Kopenhāgenes kritērija, Eiropas cilvēktiesību konvencija un uzsvars tiek likts arī uz nepieciešamību veicināt Eiropas vērtības līdz ar tiem pašiem principiem, ko mēs norādījām jau federālisms, decentralizācija un leģitīmā pārstāvība. Savukārt, jūtos vīlieši, kad mēs nevarējāmies vienoties par kompromisu attiecībā uz vēlēšanām kopumā un it īpaši vien, pašvaldību vēlēšanām. E, tas attiec uz 68, e, 69 un manu 169 grozījumu. Es neiebilstu pret minējumu, pret norādi, ka jābūt e, leģitīmām vēlēšanu tiesībām visiem pilsoņiem, un es domāju, ka līdz rītdienai tiks panākta vajadzīgā solidaritāte. Jo šeit ir runa par to, ka vēlēšanas un konkrēti pašvaldību vēlēšanas, lai tās ņemtu vērā vajadzību pēc leģitīmas pārstāvības. To pieprasām bosniešu kopienas. Tālāk referendums eh, Republika Serbska vairāk kārtīgi mēs esam par to runājuši. Šis referendums apdraudētu eh, valsts virzību uz Eiropu. Tālāk vai, eh, vairāki grozījumi attiecas uz cīņu pret korupciju. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums tiesvaras neatkarība, cīņa pret eh, terorismu un organizēto noziedzību. Un katru reizi runājot par korupciju, es uzsveru, ka pirmkārt tā ir politisko partiju problēma. Politiskajām partijām ir eh, jānorobežojas no korupcijas, jo korupcijas avots, diemžēl, meklējams ir politiskajās partijās. Tālāk. tomēr eh, es tā kā es nevaru nosaukt katru kompromisu, pieminēšu 11. un uzlabošanos cilvēktiesību jomā. Tiek skatīta diskriminācijas problēma un tiek norādīts, ka Strasbūras tiesas eh, lēmumi vairākās lietās eh, vēl aizvien nav īstenoti. Tālāk 16. kompromisā mēs paužam bažas par situāciju ar vārda brīvību un mēdīju brīvību. Uzsveram, ka ir jābūt neatkarīgiem un profesionāliem mēdījiem. Tāpat šie kompromisi skata visai sarežģīto finanšu situāciju pat valsts apraidē. No manas puses tas būtu viss. Es ceru, ka mēs rīt varēsim pieņemt spēcīgu ziņojumu, kas patiesi spēs palīdzēt Bosnijai un Hercegovinai. Paldies visiem par uzmanību! Tā pirmais runātājs. Kokāna kungs. Thanks for... Ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem referentiem par lielisko darbu pieziņojumu un esmu gandarīts, ka ziņojumā skaidri tiek parādīti sasniegumi no Bosnijas Hercegovinas puses pēdējo mēnešu laikā un kā arī norādīts vēl darāmais, lai varētu e, sasniegt iestājas plānu. E, šis ziņojums iet roku rokā ar virzību ceļā uz vietā Eiropas Savienībā. Bosnijai Hercegovinai ir jādomā par tiesu refo eh, sistēmas reformu un cīņu pret eh, korupciju. Tāpat ziņojumā ir konkrēti norādīti būtiski jautājumi. Atsevišķu tiesas lēmumu neieviešana vēlam nav palīdzējis izskraust diskrimināciju. Mūsu galvenais mērķis ir, lai Bosnija un Hercegovina kļūtu par valsti, kas iekļauj visus savus pilsoņus un ne tikai atsevišķus sabiedrības segmentus. Ir svarīgi atzīmēt starpparlamentārās sadarbības nozīmi ar ārējām struktūrām, un es ceru, ka šādā garā tiks eh, attiecīgi koreģēti procedūru reglamenti. Paldies priekšsēdētājiem. Thank you, Chair. Let me start by thanking my colleague. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties kolēģiem Prēdes kungam par viņu darbu un sadarbību pie kompromisiem. Vairums mūsu grozīm tika iekļauti tika izvirzīta kā prioritāte korupcijas apkar, apkarošana, iekļaujoša, nediskriminējoša izglītības sistēmas garantēšana visiem bērniem, minoritāro grupu, tā skatā LGBT aizsardzību, neapšaubām arī mediju plurālismu. Nu, tomēr mēs piedāvājam dalīto balsojumu 109 grozīm par Bosnijas vēlēšanu likuma projektu. Mūsu ierosinājums ir svītrot frāzi trīs uh, konstitucionālās tautas un, un tālāk tekstu. Mēs uzskatām, ka šis teksts jau citā ziņojuma daļā ir iekļaut. Mēs uzskatām, ka tas nav jāiekļauj jaunajā vēlēšana likumā. Mūsu parlaments ar vienu ir skaidri paudz savu nostāju, ka ierožojumi pamatoties uz dzīves vietu un uh, nacionālo izcelsmi prasībām attiecībā uz kandidēšanu, balotēšanos un balsošanu nav, ir pretēji cilvēktiesībās Zenši un Zorniča spriedumi arī ir pretēji šādām prasībām. Tātad, ja vēlamies būt konsekventi, tad mums ir jācīt, tad mums ir jārūpējas par to, lai visiem pilsoņiem būtu vienādas tiesības. Bet citādi es uzskatu, ka tas ir konsekvents ziņojums, augstu vērtē, vērtēju Albānijas progresu un ziņām arī atainojas tās joms, kur nepieciešams izmaiņas. Eiropas parlamenta lielais ieguvums ziņot par kādas valsts pro progresu ir objektivitāte. Un mums ir jāievēro šis princips ir turpmāk, ja vēlamies, lai mūs uzskatītu par uzticamiem. Un tas attiec ar uz visiem Bosnijas no Hercegovinas pilsoņiem. Mēs esam apņēmušies veidot miermīlīgu un demokrātisku Eiropas nākotni. Tur, kur uh, eh, pamats tiesības tiks garantētas visiem Bosnijas iedzīvotājiem. Paldies! Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, saka priekšsēdētājs Valtmāns kundze. Liels paldies priekšsēdētājai. Vispirms vēlos paust eh, kolēģi Rados, nožēl, ka viņš nevar būt šeit klāt, un otrkārt pateicos referendam pretekungam par 19 eh, sabalansētiem visaptvarošiem uh, kompromisu grozījumu un visiem referēt par veiksmīgām sarunām. Vēlreiz vēlos izmantot šo iespēju apsveikt Bosnijas Hercegovi par tās iekļauž, eh, tās eh, kandidēšanu Eiropas Savienības eh, dalībvalsts, kandidātu valsts statusā. Bosnija un Hercegovina ir panākusi ievērojumu progresu. Taču stāvoklis vēl ar vien ir sarežģīts. Vēl ar vien nav skaidrs, kā darbosies koordinēšanas mehānisms. Šai valstī ir augsts nefunkcionēšanas, nabadzības un ārkārtīgi sarežģīts struktūras līmenis. Šie ir galvenie izaicinājumi, kas ir eh, visa saruna Eiropas Savienība procesa ceļā. Šīs grūtības ir jāatrisina. Mēs vēlētos norādīt uz uh, bažas rosinošā situācija 84,500 iekšēji pārvietotiem bēgļiem. Tā ir satraucoša situācija Bosnijā, Hercegunē, tās kaimiņu valstīs Eiropā un arī ļoti daudz bezveiz pazudušo cilvēku. Un nav panākts ievērojams progresē ziņā. Mēs uzskatām, ka varas iestādēm ir jāsāk intensīva sadarbības starp divām vienībām, divām daļām un jāveicina uh, sadarbība šeit ziņā. Paldies! Šaltas kungs. Najprej bi se želel zahvaliti reporterju. Paldies priekšstādātāji. Sapšaltis kungs, vispirms vēlos pateikties Prēda kungam, referentam un ēnu referentiem par konstruktīvo dialogu un sadarbību, kas līdz šim tika veicināta. Mūsu sanāksmēs notikušās diskusijas bija ļoti interesants. Mēs panācām zināmas vienošanās. Citos gadījumos mēs pieņēmām lēmumu palikt pie savām viedokļu atšķirībām. Šai valstī ir jādara vairāk uh, korupcijas, organizētās noziedzības apkarošanas jomā. Tā ir jāuzlabo ekonomikas stāvoklis un tā ir jāsamazina bezamnieku skaits. Tāpēc cilvēki dodas prom no šīs valsts. Mums ir arī jādara vairāk, lai nodrošinātu tiesu sistēmas neatkarību. Radotis čič lieta, piemēram, varētu būt politiski motivēta un tā varētu būt arī problēma neatkarīgas tiesu varas nodrošināšana. Es varētu runāt arī par citām lietām, taču nevēlos te izklāstīties pārāk negatīvi noskaņots. Es uzskatu, ka referents ir centies virzīt šo tekstu tādu pozitīvu. Un, es domāju, arī mums būtu jācenšas rīkoties tāpat, kad mēs strādājam par ēnu referentiem. Šī valsts tagad ir oficiāli iesniegus pieteikumu dalībā Eiropas Savienībā, un es uzskatu, ka šīs darba veids var uzlabot situāciju šajā valstī, taču mums jāsniedz palīdzīga roka Bosnijai un Hercegovinai. Tagad pievērsīšos kompromisu grozījumu. Varumā gadījumu mēs panācām konsensu, taču dažos kompromisu grozījumos mēs ne, nevaram piekrist konkrētām formulēm. Tas attiec uz trešo kompromisu grozījumu. Tajā ir runa par dažiem principiem, kas tiek izmantoti Bosnijā un Hercegovinā. Tur ir runā, runāts par Sēdi, sēdi Finči lietu, un es uzskatu, ka institūcijām šam valstī, šai valstī ir jāuzņemas atbildība, mums ir jāpalīdz tām īstenot savus uzdevumus, un tas nebūs iespējams, ja mēs atbalstīsim tikai etnisko principu. Tas novest tikai pie diskriminācijas un tas iesaldot jebkādu iespēju panākt progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Ja šī teksta daļa paliek nemainīga, tad mēs nevarēsim atbalstīt šo rezolūciju, ka tā, tad par to notiks balsojums. Vēl vēlos pievērsties 18. konformijas grozījumā, kur ir runa par vides aspektiem. Mums šis teksts patīk, arī tā ideja. Taču te jau tika minēts, ka tas, tā nav vienīgā problemātiskā lieta šajā valstī. Protams, mēs jebkuram interesētam deputātam varētu iesniegt veselu sārakstu, uh, kas tad nākošais būtu jā, jāiekļau ziņojumā. Paldies. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Prije svega Želim čestitati našem kolēģi Paldies, priekšstādātājs, saka Plenkovičs kungs. Vispirms vēlos uzteikt Frēda kungu referentu un Ānu visus ēnu referentus. Mīļais kolēģi, darbu. Paldies arī Bosnijas un Hercegonijas delegācijas vadītājiem Picu kungam. Būtiski ir tas, kā tajā brīdī, kad komisija publicēja savu ziņojumu par Bosnijas un Hercegovinas panākto progresu, ņemot vērā to faktu, ka februārī Bosnija un Hercegovina iesniedz pieteikumu dalībā Eiropas Savienībā. Svarīgi, lai padomēji un Nīderlandes prezidentūrai tiktu teikt, ka Bosnijas un Hercegovinas pieteikums ir jāapstrādā saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 16. pānta 49. punktu. Un šis pieteikums ir jāskata tāpat kā iepriekšējais pieteikums, bez jebkāda veida aizkavēšanās padomē. Tāpēc ir svarīgi, lai Nīderlandes prezidentūras laikā padomu pieprasītu no komisijas sākt uh, izstrādāt atzinumu par šo pieteikumu. Es esmu pārliecināts par to, ka FAA ir izšķiroša loma šai procesā. Papildu centieni un institīvas visām Bosnijas un Hercegovinas iestādēm tālākam reformam ir jānodrošina ar aptaujas lapām. Paplašanās process ir ļoti daigi, darbietilpīgs, taču dažādo organizāciju centieni kandidātu valstīs ir palielinājušies tādā mērā, ka tas kļūst būtiski arī Bosnijai un Hercegovinai. Iestāja Eiropas Savienībā ir būtiska ne tikai Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotājiem, bet arī pašas valsts eksistencē. Ir novēroti separātismu mēģinājumi. Es eh, redzu, ka Hāna kungam, tāpat kā pārgad, ir zināms iebildes attiecībā par constituent peoples uh, eh, pamats nācijām. Bet šeit mums ir vienošanās pēc principa vai par principu. Atšķirības starp īsteno situāciju valstī un to stāvokli, kas uh, dažu cilvēku skatījumā būtu vēlams. Mums e, vispirms ir jāievēro konstitūcija. Un mums ir jāpieprasa visu pamatnāciju e, vienlīdzīga attieksme pret visām pamatnācijām, īpaši, ka mēs runājam par konstitucionālām reformām. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka Kāna kungs Hāna kungs ir Sarajevā, viņa tikšanās ar um, valdības pārstāvjiem noteikti uzlabos tālāk procesu. Tas ne tikai veicinās jaunu pieeju reformām. Mm, bet viņš varēs runāt arī ar Izabeka kungu, kurš vēlas turpināt virzību par šo ceļu, un tas ir veicinās koordinācijas mehānismu visos valdības līmeņos. Vēlos arī pieminēt izšķirīgo jautājumu par visu bēgļu atgriešanos Bosnijā, Hercegovinā. Īpaši tas attiec uz uh, horvātiem un bosniešiem. Atgriešanās uh, apjoms nav apmierinošs, ir panākts zināms progress, augstu vērtēju Čordašu kunga centienu šai ziņā. Uh, taču starptautiskie sabiedrībai būtu jāpalīdz labvēlīgu apstākļu izveidēji, lai šī atgriešanās varētu īstenoties. Šim procesam ir jābūt daudz redzamākam un efektīvākam. Tāpat es ceru, ka tālākās sarunās ar politiskajām partijām un eh, izšķirīgiem spēlētēm Bosnijā un Hercegovinā tiks pieņemts jauns vēlēšana likums. Tas ir svarīgi, lai valsts varētu atbilstoši darboties. Tāpat es ceru, ka sarunās ar komisiju tiks rasts risinājums stabilizācijas un asociācijas nolīguma dažādiem elementiem. Te ir iesaistīsies arī Horvātija. Mēs Pēdējo divu gadu laikā piedalījāmies sarunās, un nākotnē mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai Bosnija un Hercegovini varētu tuvoties Eiropas Savienībai pēc iespējas drīzāk. Paldies! Hvala gospodine predsjedniče. Nakon kruga pregovora pohvalio bi napor izvjestitelja. Paldies, priekšsēdētājs. Pēc pirmās savukārt es vēlētos apsveikt Prēdā skungu par ļoti labi sagatavotu un objektīvo ziņojumu par Bosniju un Hercegovīnu. Iepriekšējais gads bija pozitīvs. Visu Bos Bosnijas Hercegovinas līderu apņemšanās tika parakstītas, parakstīta attiecībā uz reformu īstenošanu. Pēc eh, sadarbības eh, līguma parakstīšanu. Šobrīd Bosnija ir eh, pieteikusies dalība Eiropas Savienībā, kas būtu vēl viens e, mēģinājums izkļūst no Daytonas mierlīguma strupceļa, bet mums ir visiem jāatbalsta šie centieni. Mēs ceram, ka Hāna kungam veiksmīgi noritēs sarunas ar Bosnijas un Hercegovinas līderiem. Reforma ieviešana un E, sadarbības un attīstības nolīguma parakstīšanas gaida savu kārtu. Bet jānorāda, ka atsevišķi jautājuma valsts e, līmeņa stratēģijas, ilgaidītā tautskaitīšana, citas problēmas e, apgrūtināja Bosniju Hercegovīnu veidot uh, optimālu infrastruktūru. Tāpat ir sistēmiskas problēmas, ir jāaizsargā trauksmes cēlāji un vissvarīgākais jautājums ir tiesu sistēmas reforma. Mums visiem ir jāgatavojas eh, turpmākām vēlēšanu un eh, konstitucionālām reformām, kas padarītu Bosniju Hercegovīnu par funkcionējošu valsti, kas ir balstīta uz federālismu, subsidiaritāti, uh, un visu tās pilsoņu tiesībām. Ļoti žēl, ka mēs nespējām izveidot vienotu struktūru starp Bosniju un Hercegovīnu un Eiropas parlamentu, bet nevarējām pieņemt Daytonas smierlīguma nosacījums, kas paredz etnisku uh, eh, cenzu. Es domāju, ka mums izdosies tomēr kopīgi sasniegt mūsu eh, kopīgo mērķi Eiropas nākotni. Paldies! Thanks very much. Just a brief comment in support of my friend and colleague, Mr. Khan. Paldies. Eh, es runāšu um, atbalstot Kāna kungu, kurš runā visu mūsu vārdā kā ēnu referents. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju, ko Plenkovičs kungs teica un arī to, ko teica Prēdas kungs. Un mūsu grupa tiešām centās panākt visām pusēm pieņemam kompromisu. No vienas puses mēs vēlamies nodrošināt, lai Daytona uh, pienācīgi tiktu ņemt vērā un arī konstitucionālā pozīcija, un otrs puses mēs vēlamies raudzīties nākotnē uz laiku, kad Bosnija un Hercegovina iekļausies Eiropas Savienībā. Pagājuši, kad mēs kā grupa uzskatījām, ka Eiropas parlamenta ziņojumā um, būtu konstruktīvi neiekļaut vārdus konstituējošās uh, tautas bet daži deputāti komitējā un arī mūsu grupā uzskatīja citādāk, un Kāna kungs centās sarunās panākt, ka, lai šajā ziņojumā tiktu konkrēti eh, minēta šīs eh, konstituējošās tautības, tautas, eh, bet to nevajadzētu lietot atkārtot, un tāpēc vajadzētu tikai vienu atsauci minēt, kā viņš uzsvēra, un uh, tautas partijas kolēģi varētu atzīt, ka mēs esam mainījuši mūsu pozīciju un esam gatavi uz kompromisiem. Un es nedomāju, ka ir palīdzīgi, ja kāds te meklē konflikts. Mums vajadzētu censties rast konsensu un kopīgu formulēm, jo galu galā mēs atsevišķajām grupām uh, uh, Bosnijā un Hercegovinā sakām, ka tām pašām ir jārod kompromiss, lai var uh, virzieties uz priekšu. Un kā mēs to varam te teikt, ja mēs paši nevaram rast savu, savā starpā kompromisu? Paldies. Paldies. Tagad vārds komisijai. Jā, thank you, Chester. Uh, Jā, paldies pavisam īsi par šo um, konstatējošo tautu jautājumu. Komisija uh, dalības pieteikumu no Bosnijas un Hercegovinu ir e, tūkojusi kā skaidru apņemšanos pāriet no Daytonas uz Briseli, un tas nozīmē e, samazināt šo te etnisko elementu nozīmi un e, pilsoniskos elementus vairāk uzsvērt konstitūcijā. Pārāk uzsvērt šīs konstituējošās tautas un šos bloķējošos mehānismus, kas no tā izriet, uh, tas ir jāpārvar, kad Bosnija un Hercegovina uh, iekļausies Eiropas Savienībā. Tā ir mūsu pozīcija. Un pārmērīgi uzsvērt konstatējošās tautas, tas nepalīdz pāriet uh, no Daytonas uz Briselu, jo pretējā gadījumā Bosnija nevarēs darboties kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Paldies! Mr. Preda. Prēdas kungs. Ah, non, j'avais entendu. Es sadzirdēju Schaffhauseru un jau, nu, jau nobijos. C'est bon. Écoutez, merci. Paldies visiem runātājiem. Man būs grūti veikt kopsavilkumu, jo mēs tomēr esam mm, pamatīgi strādājuši un var konstatēt, ka pagājušajā gadā visi piekrita nolikt eh, uz brīdi malā debatas pār mm, politiskām mm, norisēm un koncentrēties uz sociāla ekonomiskām reformām lai izmantotu mūsu draugu sociālistu iecienīto formulu. Un tagad runājot par no līgumiem, ir atsauce uz šīm konstituējošām, jeb ietilpstošajām tautām, kas no vienas puses ir konstitucionālajā daļa no konstitucionālās arhitektūras, no otras puses redzējums, kas ilgu laiku pastāvēja valstī attiecībā uz nepieciešamību, kā virzīties uz priekšu konstitucionālā un politiskā veidā. Es apsveicu faktu, ka sociālisti ir izkustējušies un beidzot ir pieņēmuši vienu atsauci uz šo formulējumu ietilpstošās tautas. Turklāt, turpmāk es izmantošu Ričarda Hovita argumentu tikko, ko viņš sacīja konkrēti ka tekstā pietiek vienu reizi to pieminēt vienā punktā, es to izmantošu sarunās ar sociālistu grupu par citām jomām, jo, manuprāt, ka eh, man šķiet, ka 99 gadījumos sociālistu uzstāja, lai viens un tas pats visos tekstos tiktu iekļauts 3-4 reizes. Tāpēc, Ričārd, es paturēšu prātā šo atsaucu. Un tālāk mēs visu noteiksim ar balsojumu, kāda būs atsauce uz šo jēdzienu ietilpstošās e, tautas, e, kad būs runa par vēlēšanu jautājumu. Patiesā problēma, manuprāt, ir tā, ka, diemžēl, viss šīs darbs iestrēgs tur, kur norādīja Picels kungs konkrēti ar tautas skaitīšanu, jo tiek tērēts ļoti daudz laika, ņemot vērā to, ka tautas skaitīšanas dati šobrīd tiek apstrīdēti. Bet es nedomāju, ka mēs varēsim palīdzēt Bosnijai Hercegovīnai, ja Mēs liksim tai domāt, kā atsauce uz konstitucionālo ietvaru ir sekundāra. Un, manuprāt, ir jāpaturprāt arī etniskais aspekts. Manuprāt, šis E, šis formulējums nozīmē politiskas, politikas etnicizāciju, un es neizprotu šo e, stīvo nostāju, ko turklāt tikko pauda arī komisija. Manuprāt, vienkārši atsauce uz e, šo formulējumu ietilpstošās jeb konstitutējošās tautas ir teksta et etnicizācija. Mēs varam palaist garām nopietnus politiskus risinājumus, ja mēs nerunājam skaidru valodu. Lūk, no manas puses tas ir viss, bet nepacietīgi es gaidīšu rītdienas balsojumu. Un esmu ļoti pateicīgs mūsu draugiem no visām politiskajām grupām par viņu pieliktajiem pūliņiem, lai gatavot šo kompromisu. Atgādinu, ka ir 169 grozījumi, kur kompromisos mēs apvienojām 115 un kā proporcija tas ir ļoti labi. Paldies! Mr. Plenkovič. Paldies, Plenkovič kungs. Pretstatā reglamentam ir tomēr lūdzu vēlreiz vārdu. Paldies, vai es varētu vienkārši komentēt šo jautājumu, kas ir ļoti politisks un tas nav tehnisks jautājums. Es pilnībā te piekrītu prēdes kunga teiktajiem, bet eh, vienkārši komentārs par to, ko teica komisijas pārstāvis. Mēs, eh, protams, smagi strādājam, lai Bosnija un Hercegovina varētu pāriet no Daytonas uz Briseli, un varbūt, ka tikpat ļoti kā jūs dien dienā to darām bet es būtu bijis priecīgs, ja jūs uh, būtu vairāk runājis par komisāra Hāna uh, vēstījumu Sarajevā šodien, uh, nevis runāt par šo konsultācijas daļu, kas nemaz nav lieka. Un otrkārt, es būtu ļoti priecīgs, ja jūs saņemt no padomes mandātu, lai sāktu sagatavot nostāju jo uh, komisija bija ļoti uh, atbalstoša uh, Bosnijas un Hercegovinas iesniegumu gatavojot pieteikumu Eiropas Savienības dalībai, un tas nebija nemaz tā, ka tas bija jau no sākuma viss izlēmts. Tas nemaz nebija tik skaidri. Mēs tātad, kā jau teicu, palīdzētu labprāt Bosnijai un Hercegovinai um, pāriet no Daytonas uz Briselu, bet jāmin ir šīs tautas, kas padara šo valsts par to, kāda tā ir. Paldies, un tas noteikti ir eh, lēmums, ka Daytona nav pietiekams risinājums, tas ir eh, pietiekams risinājums, lai pabeigtu karu, bet eh, ar to nepietiek, lai um, veiksmīgi attīstītos nākotnē. Un tagad ar starptautisko palīdzību, bet galvenokārt jau ar iekšējiem procesiem ir E, jādod Bosnijā un Hercegovinai iespēja šim lielajam lēcienam, jo citādi es neredzu, ka var panākt progresu e, e, ceļā uz Eiropas Savienību. Un es domāju, ka tas ir vietējo rokās, nevajadzētu mm, radīt nepareizas cerības tur, kur tās nav pamatotas. Un es nedomāju, ka Eiropas Savienība ir gatava paplašināties, ja. Uh, šīs problēmas, būtiskās problēmas, kas pastāv, netiks pietiekami atrisināts, un uh, mēs esam pārāk daudz jau uzņēmuši, kur uh, šīs neatrisinātās problēmas arī pēc tam nevar atrisināt, uh, un tāpēc tā tas ir. Es domāju, ka tas ir skaidri jāpasaka. Gribētu izteikt arī tādu starppiezīmi, tikko lasīju ziņās, ka kādreizējā valdības avīze Izvestie, Krievijas avīzē tiek tātad teikts, ka Eiropas parlamenta delegācija aprīlī dosies uz ekonomikas e, konferenci Krimā. Es, e, cik zinu, e, cik zinu, tad tā nav Eiropas parlamenta delegācija, tie ir atsevišķi deputāti, uh, bet viņi nedrīkst saukties par Eiropas parlamenta delegāciju, viņi nedrīkst pārstāvēt Eiropas parlamentu tur oficiāli. Ja jūs piekrītat, tad mēs attiecīgajā vietā to varētu vienkārši tīmekļa vietnē publicēt vai tam līdzīgi, lai tas būtu precizēts. Tādu precizējumu publicēt, ka tā nav Eiropas parlamenta delegācija. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darbas kārtības punkta. Tas ir sestais punkts. Uh, jauna un progresīva stratēģija par tirdzniecību un investīcijām. Ārprāts kāds nosaukums uz nākotni vērsta. Es nekad neesmu redzējis uz nākotni vērstu pagātnes stratēģiju. Tā taču vienmēr ir nākotnes stratēģija. Labi. Nav te tādas loģikas īsti, jā. Un Tokio Safī ir mūsu referents, lūdzu jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs, pār jūsu ievadu vārdiem. Dārgie kolēģi, Eiropas Savienības tirzniecības politika ir daļa no Eiropas Savienības ārējām darbībām un palīdz Um, veicināt tās vērtības. Šie principi ir iekļauti jaunajā Eiropas Savienības stratēģijā tirsniecības jomā, kas ir publicēts 14. oktobrī. Um, šis atzinums attiec ar Eiropas Savienības komerciālu stratēģiju uh, turpmāko gadu laikā, un ar šo ziņojumu projektu es gribētu koncentrēties uz starptautisko tirzniecību no ārlietu viedokļa un starptautisko eh, sadarbību ietvaros. Tādējādi katrs eh, paragrāfs atbilst centrālajai idejai. Pirmkārt, jāatgādina to, ka jāpastāv konsekvencei starp Eiropas Savienības politiku un to, uh, un Eiropas Savienības eh, vērtību respektu. Otrkārt, vēlos pasvītrot, eh, cik svarīgi ir īstenot un ieviest tirsniecības nolīgumu konkrēti un it īpaši ilglaicības eh, sadarbības jomā, lai stiprinātu vidas normas un visbeidzot uzsvērt to, cik svarīgi ir sadarbības starp Eiropas Savienības um, ārpolitikas būtiskajiem spēlētājiem, kā arī komisijas pūliņiem uh, tur eh, strādāt caurskatāmības eh, ietvaros. Mēs esam eh, no visiem grozījumiem sagatavojuši 14 kompromisu grozījumus, kas iekļauj vai lielāko daļu pausto domu. Ceru, ka politiskās grupas tos varēs atbalstīt. Es vēlos pateikties kolēģiem un referentiem par labo sadarbību. Uh, Eh, šī dosie sakarā, un es ļoti rūpīgi uzklausīšu jūsu piezīmes. Paldies! Priekšsādātājs runā bez mikrofona, un tūkiem nav dzirdams viņas acītais. Grazie, sustituisko. Paldies, priekšsādātājs. Es izteikšos. Eh, kolēģa vietā, kurš nevarēja būt klāt. Pirmkārt, es vēlos pateikties referētei par paveikto darbu. Manuprāt, šis ir labs un līdzsvarots teksts. Un mēs eh, apsveicam to, ka starptautiskā tirzniecība ir jāizmanto tai skaitā kā instruments lai veicinātu ilgspējīgu attīstību. Uzsvars tiek likts uh, uz Eiropas parlamentu, lai varētu izvērtēt paveikto, kā arī lai padarītu sarunu procesu caurskatāmāku un pilsoņiem pieejamāku. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus kas koncentrējas uz dažiem specifiskiem aspektiem, konkrēti cilvēktiesības, darbtiesības un multilaterālais konteksts. Par cilvēktiesībām runājot, mēs gribētu skaidri norādīt nedalāmības un universalitātes principu pagājušajā gadā. Arī tika runāts par saistošu klauzulu attiecībā uz cilvēku tiesībām, uh, tirzniecības nolīguma ietvaros. Darba tiesību sakarā mēs pieprasām respektēt pamattiesības, eh, konsultējoties ar sociālajiem partneriem, eh, informācijas apmaiņas procesā, un visbeidzot mēs vēlamies lielāku uzsvaru starptautisko dimensiju labākai mūsu uh, tirzniecības politikas atbilstībai 2030. Eh, gada mērķiem, kā arī ir atsauc uz pagājušā gada decembra nolīgumu Dohas eh, nolīgumu ietvaros saistībā ar ekonomisko situāciju. Praktiski visi priekšlikumi ir iekļauti grozījumos, un mēs vēlamies pateikties kolēģei Saifī par konstruktīvo sadarbības garu mūsu diskusiju laikā, kas palīdzēja sagatavot jau sākotēji ļoti labo tekstu. Paldies! Man ir piebilstams viens punkts no manas puses, ja nemaldos, eh, tas attiecas uz 13. kompromisu ieroču eksports. Tā ir tāda sena Eiropas parlamenta vēlme ieroču eksper, eksportu saistoši reglamentēt Eiropas eh, līmenī, jo ir tagad izņēmums, bet to mēs vēlētos atcelt, un tāpēc ir prasība, lai Eiropas Savienības rīcības eh, kodeks kļūtu saistos attiecībā uz ieroču eksportu, un to vajadzētu šeit iekļaut kā prasību. To vienkārši 13. pantā vajadzētu iekļaut, ka mēs prasām, lai Eiropas Savienības ieroča eksportu uh, ieroču eksporta rīcības kodeks kļūstu saistošs. Oh. Referents kundze, varbūt jūs varētu to iekļaut kompromisa grozījumos. Ja? Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Neviens cits negrib izteikties. Sārfī kundze, jūs gribētu vēl kaut ko teikt? Rapidement, euh, monsieur le président. Samāt priekšsēdētāj kungs izsakoties par jūsu lūgumu, es to paturēšu prātā, taču šis temats gan ir nedaudz sarežģīts, bet nu labi, saprotu jūsu lomu, pateicos Repanzerī kungam, mums tiešām bija ļoti laba sadarbība pie šī temata strādājot. Un daudzi punkti tika pieprasīti no sociāldemokrāta grupas, un tos arī varēja iekļaut, un paldies! Paldies! Līdz ar to sēde ir slēgta. Paldies! See you tomorrow for the vote. Tiksimies rīt uz balsojumu.